atklātu. Iepriekšējā sēde beidzās 11. Eh, martā, un eh, iepriekšējās eh, sesijas protokols ir jūsu rīcībā. Vai ir kādi iebildumi pret šo protokolu? Es tādas neredzu. Tādējādi mūsu iepriekšējās plenārsesijas protokols tiek apstiprināts. Es gribētu jūs informēt, ka